ir iespēja iesniegt um, pieteikumus, lai tos varētu pārbār, pārbaudīt komitejās. 22. oktobrī parlaments uh, nosūtīja Estrelas ziņojumu atpakaļ uz sieviešu līdztiesības komiteju. Šis ziņojums tika šajā komitejā skatīts, un, nā, un rīt mēs balsosim par jaunu ziņojumu. Taču uh, deputāti nevarēja iesniegt grozījumus par šo ziņojumu. Uh, Par to ir iesniegts protests, bet uz šo protestu vēl nav saņemta atbildi, kaut arī juridisko lietu komiteja ir uh, pateikusi, ka grozījumus drīkstētu iesniegt. Vairāki šī parlamenta deputāti uh, lūdza juridiskajai komitejai un AFCO komitejai sniegt atzinumu par šo ziņojumu, bet arī tas netika pieļauts. Bez tam tika iesniegti grozījumi, kas vienkārši kaut kur pazuda. Šī procedūra attiecībā uz Estrelas ziņojumu runā pretī reglamentam. Mans viedoklis atbilst juridiskā dienesta atzinumam, kas tika skatīts arī komitejā, un es gribētu paust protestu par šāda veida rīcību. Šeit ir runa par sensitīvu materiālu, un Simtiem pilsoņu ir arī gājuši demonstrācijās par šī, šajā ziņojumā skartajām tēmām. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu šeit arī domāt par pilsoņu iniciatīvu, par pilsoņu iniciatīvu, ko paraksta viens miljons pilsoņu. Tieši tāpēc es vēlreiz gribētu paust protestu par šāda veida komitejas rīcību, kas absolūti runā pretī reglamentam. Paldies! Esmu saņēmis vēstuli no desmit kolēģiem, uz šo vēstuli arī ir sniegta atbilde. Šķiet, ka šī kritika tika pausta par kādas citas vēstules neatbildēšanu. Priekšādētā konference arī ir ņēmusi vērā šos saturiskos iebildumus un ir iekļāvusi arī attiecīgo punktu savas, sanā, savas rītdienas sanāksmes darba kārtībā. Vai ir vēl kādi uh, izteikumi par darba kārtību? Tātad uzskatīsim, ka darba kārtība šai nedēļai ir pieņemta. Tagad ir paredzētas kopīgās debates par kopējo zivsēmniecības politiku. Zunächst Vispirms ieteikums otrajam lasījumam kopējā zilsēmniecības politikā. Ulrike Rodustē došu vārdu vispirms